cerībā, ka savu mērķi mēs sasniegsim, slēgsim līgumu ar Horvātiju pirms jūnija beigām. Paldies, saka priekšsēdētāja. Paldies, kolēģi. Tātad mums ir rezolūcijas projekts. Šī diskusija ir beigusies, balsojums būs 12. Tagad mēs varam pāriet pie nākoša darba kārtības punkta, kas ir kopīgās debatas par stratēģiju Eiropa 2020 nodarbinātības politikas pamatnostādnēm. Ir ziņojumi no komisijas un padomes, ir arī Bereškunga ziņojums par dalību valstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm, kā arī komisijas paziņojums par pamatnostāļu īstenošanu dalību valstīs. Un tāpēc gribētu sākt šo diskusiju Marķanī kungam, dodot vārdu no padomas puses. Priekšsēdētājs kundze, godātie parlamenta locekļi, es izmantoju šo iespēju un ar prieku runu par jautājumu, kas ir īpaši svarīgs Ungārijas prezidentūrai. Eiropa 2020 stratēģija. Patiesi, tā mums visiem ir ļoti svarīga. Ir skaidrs, ka Eiropai ir jāpārvar daudzi nopietni izaicinājumi, ja tā vēlas palikt konkurētspējīgi salīdzinot ar pārējo pasauli. Daži izaicinājumi ir radušies finanšu un ekonomiskās krīzes rezultātā, taču daži slēpjas mūsu ierobežotajās iespējās un vēlmēs sasniegt Lisabonas stratēģijas mērķus. Kā bieži teikts, krīze var būt iespēja, jau senajā Grieķijā vai Ķīnā iespēja izlausties ar jauniem risinājumiem un panākt progresu. Tāpēc mēs domājam, ka krīze ir tagad pamatfaktors, kas varētu motivēt dalību valstis ātri virzīties uz priekšu nodarbinātības jomā. Tā ir stratēģija Eiropa 2020. Esmu pārliecināts, ka tā būs svarīga, lai palīdzētu Eiropai atlapt pēc krīzes, kļūt stiprākai, gan iekšēji, gan starptautiski. Ceļot darba ražīgumu, kohēziju un ekonomisko pārvaldību. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam būt konkrētspējīgi globālajā pasaulē, ņemot vērā, ka strauji izaug tirgi Āzijā. Tas ir arī ļoti svarīgi, ja mēs gribam uzturēt savu sociālo līmeni, sociālo dzīves stilu, kas ir ļoti raksturīgs Eiropai, kas mums ir tuvs, un to mums jāsaglabā. Stratēģija uzsver piecus pamatmērķus, kas paredz dažādas darbības dalību valstīs un Eiropas Savienībā - nodarbinātības ceļšanu, inovāciju, pētījumu, attīstību, mūsu klimata izmaiņu mērķu, sasniegšanu, izglītības uzlabošanu un sociālās iekļautības celšanu, samazinot nabadzību. Lai sasniegtu šos mērķus, komisija izstrādāja septiņas iniciatīvas, kas satur dažādas darbības, lai stiprinātu kopējo tirgu un veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. Digitālā Eiropa, inovācijas, jauniešu mobilitāte, resursi, industriālā politika, aģenda, darba vietām un Eiropas platforma cīņā pret nabadzību. Katrai iniciatīvai, gan dalību valstīm, gan Eiropai kopumā ir jākoordinē savas darbības, lai rezultāti būtu viens otru stiprinoši. 2010. gada decembrī tika sagatavots no prezidentūras puses pirmais īstenošanas ziņojums un Ungāru prezidentūra ķeras pie šī darba, palaižot šo stratēģiju. Šajā ziņojumā ir uzsvērts galvenais, kas ir izdarīts informācijas jomā, runājot par pamatinicitīvām, vēl vairāk tehnoloģijās, progresā, kas ir sasniegts dažādās jomās, kas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu stratēģijā - iekšējais tirgus, kohēzijas politika, lauksaimniecības politika. Un tur ir arī uzrādīts dažādas darbības un iniciatīvas, kas ir veiktas Eiropas Savienības līmenī pēdējo sešu mēnešu laikā, runājot par šiem sešiem pamatmērķiem. Gribētu uzsvērt dažus svarīgus elementus, runājot par ekonomisko pārvaldību. Ekonomiskā pārvaldības reforma ir ārkārtīgi svarīgs priekšnoteikums, lai cīnītos ar krīzi un tās rezultātiem. Tieši tāpēc 2020. gada stratēģija ir saistīta ar Eiropas semestri, kas ir jauns instruments makroekonomisko rādītāju izmantošanā. Un tieši mūsu prezidentūrā tas ir izmantots pirmo reizi. Jaunais process sākās 11. gada janvārī ar komisijas gada pārskatu. Ungārijas prezidentūra īpaši pievērš uzmanību, lai nodrošinātu, ka semestris noritētu gludi un veiksmīgi. Šim mērķim mēs organizēsim dažādas diskusijas visās galvenajās padomas jomās līdz marta padomei. vispārīgo lietu padome ir uzdots uzdevums sagatavot sintēzes ziņojumu 21. martam, kur mēs norādīsim pamat vēstījumu par to, kāds darbs tiks veikts dažādās sektoru padomēs. Šis ziņojums tiks iesniegts Eiropas ministru padomē martā un būs pamats diskusijām, lai mēs varētu vienoties par prioritātēm strukturālajām reformām un fiskālai konsolidācijai. No marta uz priekšu dalību valstis pabeigs savu reformu programmu izstrādi un stabilitātes un konverģences ziņojumus, kas tiks iesniegti komisijai aprīlī. Pēc tam darbs turpināsies, lai izstrādātu specifiskas rekomendācijas valstīm kas dalību valstīm būs jāņem vērā, izstrādājot savus budžetus 2012. gadam un īstenojot savas izaugsmas stratēģijas. Es atzīstu, ka šis kalendārs ir ļoti saspringts. Taču mēs ceram līdz jūnijam, jūlijam to pabeigt. Priekšsēdētāji kungs, 2020. gada stratēģija ir svarīgs elements, lai nodrošinātu mūsu ekonomikas panākums. Tā ir cieši saistīta ar ekonomiskās pārvaldības reformu, ko mēs vēlamies īstenot. Ja mēs nebūsim konkurētspējīgi un nespēsim nodrošināt izaugsmi, būs arvien grūtāk uzturēt augstu līmeni sociālās aizsardzības jomā iekšienē un likt Eiropas balsī ieklausīties ārpusē. Šis ir pamat izaicinājums Eiropai un esmu pārliecināts, ka mēs varam sagaidīt atbalstu no Eiropas parlamenta šai ceļā. Paldies! Paldies! Matinīkungam par šo ievadu. Mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu - stratēģiju Eiropa 2020, nodarbinātības jautājums. Bezdarbs ir augsts, liels drauds mūsu iedzīvotājiem, tāda nodarbinātības politika ir ļoti svarīga arī šai stratēģijā. Un Laslo Andors ir atbildīgs no komisijas puses par šiem jautājumiem. Došu jums tagad vārdu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātājs eh, Martīnī kungs, godātie parlamenta deputāti. Kā jūs ziniet, komisija ir sagatavojusi pirmo pārskatu par stratēģiju Eiropa 2020, un tas tika publiskots pagājušajā mēnesī. Mēs runājam par pirmo ekonomiskās politikas koordinācijas posmu Eiropas semestra ietvaros. Eiropas semestra doma ir pavisam vienkārša. Mēs vēlamies nodrošināt stabilitāti ekonomiskās un monetārajā savienībā, un ja mēs to vēlamies, tad mums ir jākoordinē ekonomiskā politika Eiropas Savienībā. Pēdējās, <clears throat> pēdējos gados eh, Eiropa piemeklējusies dziļā krīze, pierādīja, ka šāda uzraudzība ir nepieciešama. Eiropas Savienība šobrīd ir izpratusi, cik ārkārtīgi cieši savstarpēji saistītas ir dažādu dalību valstu ekonomikas un kā problēmas vienā dalību valstī ietekmē citu dalību valsti. Eiropas semestrs būs savu veidu pārbaudas eksāmens dažādām stratēģijām, gan vietējās partnerības ietvaros, gan arī citās jomās. Šobrīd būtiskākais ir pierādīt, ka Eiropas Savienība var kopīgi identificēt galvenās jomas, kurās ir nepieciešama politika māja, politikas maiņa un šo maiņu arī nodrošināt. Ikgadējais ekonomiskās izaugsmas pārskats ir ārkārtīgi svarīgs dokuments, jo tas runā par desmit prioritēt prioritējumām rīcībām, kur ir sagrupēta trīs jomās. Vispirms ir nepieciešama ārkārtīgi strikta fiskālā pārskatīšana, un tikai tādajādi būs iespējams nodrošināt makroekonomisko stabilitāti. Otrais - ir nepieciešams struktūrāls reformas, lai nodrošinātu nodarbinātību un visbeidzot ekonomiskās izaugsmas pasākumi. Uh, Mēs šajā ikgadējās ekonomiskās izaugsmas pārskatā esam ņēmuši vērā arī parlamenta teikto. Un tomēr vēlētos pilnīgi skaidri pateikt, ka komisija ir ar iemeslu izvēlējusies šā gada ekonomiskās izaugsmas pārskatu vērst uz tiem kritērijiem, kuri ietekmē krīzi vēl joprojām, un vērst uzmanību arī uz tiem pasākumiem, kas nekavējoties izvedīs Eiropu no krīzes. Šajās vadlīnijās eh, ir pieminēts arī nodarbinātības vadlīnijas. Es atbalstu parlamenta atbalstu komisijas priekšlikumam, ka 2011. gadam šīs vadlīnijas nemainīsies. Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt stabilu politiku līdz 2014. gadā paredzētajam Eiropa 2020 stratēģijas vidustermiņu pārskatam, jo tas parādīs arī reformu attīstību. Šajās vadlīnijās mēs esam runājuši arī par kopīgo nodarbinātības ziņojumu, un šajā ziņojumā ir uzsvērti visbūtiskākie pasākumi nodarbinātības jomā. Tajā skaitā mēs runājam par nodarbinātības nodokļu sistēmu, proti nodokļu, nodokļu sloks tiks noņemts no darba pleciem un pārliekts uz citām jomām. Vēl bez tam ir jāmēģina nodrošināt arī strādājošo privātās un darba dzīves izlīdzināšanu un nodrošināt arī pietiekam profesionālo apmācību tiem, kam tas ir nepieciešams. Visbeidzot, vecāka gada gājuma strādājošo saglabāšanu darba tirgū. Šajās nodarbinātības vadlīnijās mēs runājam par katrai valstī specifiskiem noteikumiem, kā to paredz arī Eiropas darbības līguma 21. punkts. Martā paredzētajā Eiropas padomē tiks runāts par šīm ekonomiskās vadlīnijas vadlīnijām. Mēs vēlētos, lai dalību valsts ņemtu vērā komisijas izstrādātos ieteikumus, jo tādajādi tas palīdzēs nacionālo reformu programmām stratēģija Eiropa 2020 ietvaros. Komisija izvērtēs dalību valsts sagatavotās nacionālās programmas līdz aprīļa vidum, un balstoties uz šo izvērtējumu un Eiropas darbības līguma nosacījumiem, mēs izstrādāsim politiskās vadlīnijas, kuras savukārt palīdzēs dalību valstīm. Un tas palīdzēs arī dalību valstīm sagatavot 2012. gada budžetu. To esam visu paredzējuši līdz vasarai. Priekšsēdētāji kungs, es vēlētos uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīga ir parlamenta loma stratēģija Eiropa 2020 īstenošanā. Parlamenta loma kā līdzlēmumu pieņēmējam ir ārkārtīgi būtiska, un izvirzīt svarīgākos vektorus ir visnotaļ svarīgi, ja mēs vēlamies sasniegt šo stratēģiju. Īpaši tas attiecās uz daudzgadu finanšu plānu, kura nākamā etapa izskatīšana sāksies pavisam drīz, un komisijas sagatavos budžeta priekšlikumu jau jūnijā. Atbildīgajām budžeta iestādēm ir jānodrošina tas, lai Eiropa 2020 stratēģijas svarīgākie priekšnoteikumi tiktu iestrādāti budžetā, jo tikai tādējādi stratēģija varēs tikt izpildīta, ja tai būs pamatā politiski politiskas priekšrocības. Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt arī fiskālos pasākumus, lai ik viens eiro, kas ir īstenots un izmantots Eiropas līmenī, lai tam būtu pievienotā vērtība nekā izmantotam nacionālā līmenī. Mums ir nepieciešama politiska iesaistība ikvienā līmenī. Tikai tad, ja visi strādāsim kopīgi, mums izdosies sasniegt nākotnes mērķus. Paldies! Uh, thank you. Paldies, turpina prieksēdētājs. Nākamā runātāja ir Pervenša Beres skundze. Vārds jums, referents skundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji. Kungs, paldies komisāru kungam, paldies padomai. Es eh, nodarbinātības komitejas vārdā vēlētos vispirms pateikt, cik ārkārtīgi pateicīgi mēs esam, ka mums ir iespēja runāt par šo Eiropas semestri un arī to, ka Eiropas semestra būtiskākā sadaļa ir ikgadējais ekonomiskās izaugsmas pārskats, kuru komisija ir publiskojusi pagājušajā mēnesī. Šajā priekšlikumā mēs esam nākuši klajā ar vairākām idejām, kā uzlabot ekonomisko izaugsmu. Jūs pieminējāt trīs nozars, trīs aspektus, kā uzlabot. Uh, Eh, patreizējo situāciju. Vispirms jautājums par nodarbinātību un bezdarbu. Mēs uzskatām, ka nav pareizi, ka tas ir atstāts kā otrās prioritātes mērķis un pirmajā vietā ir pacēlusies budžeta konsolidācija. Uh, Man ir radies iespējas, ka jūs eh, esat nosvē, ka jūs varbūt vēlties noslēgt savu veidu sociālu vienošanos starp valdībām un iedzīvotājiem. Es uzskatu, ka nodarbinātībai ir jātiek nodrošinātai pietiekamā līmenī. Mēs personīgi uzskatām, ka Tas ir ārkārtīgi bīstams pagrieziens šajā sociālajā paktā. Mūsu politiskā grupa uzskata, ka vajadzētu lielāku uzmanību vērst uz riska grupām iedzīvotājiem. Mēs runājam par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jauniešiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem. Un vēl bez tam mūsu politiskajai grupai nepatiktu, ja budžeta konsolidācija kļūtu par galveno galveno matēriju, par ko runā šis eh, ikgadējais ekonomiskās izaugsmas pārskats. Jūs pieminējāt, ka jūs izskatīsiet ik vienas valsts sagatavoto nacionālās ekonomiskās izaugsmas programmu, bet eh, ko jūs darīsiet ar debatēm parlamentā, kad šīs politikas sagatavošanas datums tiks pagarināts? Kā jūs e, domājat to savarat kopā ar 141. līguma punktu, kurš paredz ekonomiskās politikas konsolidāciju Eiropā? Eiropas parlamentam patiesībā ir jāizstrādā stratēģija, un mēs esam izstrādājuši arī darba grupu. Mēs runājam par tā saucamo ekonomiskās uzraudzības grupu un arī dažādu līgumu punktu izpilde, kuri paredz ekonomisko mehānismu īstenošanu, ir ārkārtīgi svarīga, taču vienlaicīgi mēs šobrīd runājam par šo mehānismu un instrumentu pārskatīšanu. Padome un komisija ir nākus klajā ar ekonomiskā semestra definīciju, vienlaicīgi pēc tam, kad Sarkozy un Merkel ir nākuši klajā ar definīciju par to, ko vajadzētu darīt Eiropai. Komisāra kungs, es vēlos jūs brīdināt. Uh, Vēlos jūs brīdināt par vēl vienu aspektu, kas mūsu politiskajai grupai nepatīk. Pagājušajā gadā Beļģijas prezidentūras laikā mums izdevās ietekmēt jūs izstrādātās ekonomiskās izaugsmas vadlīnijas, un tas galvenokārt attiecās uz ekonomisko uzraudzību. Ko tas nozīmē? Tas galvenokārt nozīmē to, ka ne, dalību valstis nedrīkst veikt tādu ekonomisku sociālo politiku, ja nav iesaistītas demokrātiskās debatas. Līdz ar to parlamentam ir savs mandāts, ir dalību valstīm savs mandāts, ir subsidiaritāte, un mums vajadzētu iekļaut arī sociālos partnerus šajās, šajās sarunās. Dažkārt man liekas, ka parlamenta izstrādātie priekšlikumi ir tiešā pretrunā ar jūsu idejām, kas principā dažkārt pārkāp demokrātiskos principus. Es nezinu, vai jūs apzināties, kas šeit ir likt uz spēles. Uz spēles ir likt Eiropas nākotne. Ja mēs neko nedarīsim, tad iedzīvotāji mums pagriezīs muguru. Mēs vēlamies strādāt ar iedzīvotājiem kopā, bet iedzīvotāji mums netic. Mums ir jāstrādā vienotības garā. Thank you. Paldies! Šarona Bolzas kundze, Ekon komiteja, priekšsēdētāji. Paldies! Mēs pārējām jaunā ērā, un jaunais semestris arī piedāvās struktūru, kur esošie instrumenti, ko noteica 121. un 128. līguma pants, ir jāiesaista Un šeit, protams, parlamentam ir savs vārds. Semestrī mēs varēsim arī uzraudzīt stabilizācijas pakta rezultātus un savienot to ar stratēģiju Eiropa 2020 nodarbinātības politiku. Tas nozīmē, ka semestrs ļaud mums tādu sakarīgu veidu, kā novērtot procesus Eiropā un ietekmēt tos. Uh, Plašāk skatoties, ekon komisija uztver ekonomiskās pārvaldības nepieciešamību balstīt to uz kopienas ideju. Procesiem ir jābūt caurskatāmiem, tiem ir jābūt pilsoņu atbalsts, un tas, protams, dod mandātu parlamentam. Parlamentam jau ir sava loma Taču nepieciešams arī zināms laiks, tas varētu izpildīt demokratisko mandātu. Ekon komiteja, protams, plecu pie plecu strādā pie šiem jautājumiem nodarbinātības komiteja. Paldies! Eiropas Tautas partija grupu vārdā Vortmana Kūla. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Finanses un ekonomiskā krīze ir ļoti skaidri mums likusi saprast, ka mūsu konkurētspēja un sociālā tirgus ekonomika ir apdraudēti. Mums jāmācās no krīzes, mums jāizmanto labāk mūsu vietotā tirgus iespējas, mums ir jāceļ mūsu pensiju sistēmas iespējas, reformām jānotiek gludi. Tāpēc mūsu politiskā grupa atbalsta ekofinu secinājums no 11. janvāra, kas demonstrē labu ambīciju līmeni saistībā ar semestri. Visi šajā parlamentā vēlas ilgspējīgi izaugsmē Eiropā. Kompānijas, kas labi strādā, labas darba vietas pilsoņiem, un to mēs varam panākt tikai ar stabilu ekonomiku un stabilu valūtu dalību valstīm ir jāsabalansē savi bilances rādītāji. Ja mēs to neizdarīsim, mēs redzēsim arvien jaunas problēmas, milzu parādi, kas spiež uz ekonomiku, bet jādomā arī par nākotnes paudzēm un bērniem, kādā situācijā viņi atradīsies. Mūsu politiskā grupa turpinās cīnīties par ekonomiskās pārvaldības reformu, kas ietver labu izaugsmes paktu, makroekonomisko uzraudzību un ambiciozu stratēģiju 20. gadam. Tas nozīmē, ka mums ir jāizmanto kopienas metode, jāiesaista mūs un nacionālajie parlamenti. Pretējā gadījumā mums nebūs nekas vajadzīgs. Sociāldemokrātu vārdā Bulban kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, padomas pārstāvis, cienījamie kolēģi, visus jūs ļoti rūpīgi uzklausīju un varu teikt, ka izlasīju gan secinājumus no Ekofina padomas, gan arī uh, ikgadējo izaugsmas pārskatu, un vienu lietu es tā noskaidroju. Eiropas Savienība, nu, vairs neatrodas ekonomikas krīzē, bet politiskajā krīzē, jo tas, ko jūs mums te iesakāt, nav nekas jauns. Lūdzu, līdz ar to neļaujiet sevi piemuļķot no jūsu uh, darbinieku puses. Viņi atkal un atkal jums dod tādus pašus dokumentus. Atkal un atkal mēs runājam par to, ka ir, ir jābūt uh, pielāgošanas mehānismam, tiek runāts par algām un bieži vien tiek teikts, ka uh, ka mums atkal ir pārāk augstas algas. Sanāk tā, ka neatkarībā no tā, vai mums ir krīze, vai mums ir izaugsme, tāpat nekas nemainās. Varbūt labāk rīkotos šādi. Tos cilvēkus, kas jums raksta šos priekšlikumus, tos, tos kas raksta jums eh, eh, komi komisijā un padomē šos ekonomikas priekšlikumus, lūdzu nosūtiet uz mūsu ekonomikas monetāro lietu komiteju lai viņi piedalās mūsu diskusijās. Paskatieties, piemēram, uz Vācijas ekonomikas izaugsmas skaitļiem, tad jūs sapratīsiet, par ko mēs runājam. Piemēram, par investīcijām runājot, šobrīd ir tik maz investīciju procesu, un kāpēc neviens nerunā par to, ka ir nepieciešams uzlabot šo situāciju, kāpēc neviens nerunā par ciklisko izaugsmu, kāpēc neviens nerunā šajā dokumentā par to, ka mēs varam tagad augt kopā, ņemot vērā šo cikli, šīs cikliskās izmaiņas, ir ļoti svarīgi rīkoties taisnīgi pret mūsu iedzīvotājiem. Tāpēc varu jums uzreiz teikt, ka ja vien jūsu uh, viedoklis nemainīsies tad, kad jūs runāsiet arī par ekonomikas izaugsmas paktu, tad mana uh, politiskā grupa jūs neatbalstīs. Lūdzu, Lene Ek. Priekšsēdētāj kungs. Thank you. <laughs> Pirms gada mēs tieši parlamentā arī runājām par to, kas ir nepieciešams, lai cīnītos pret globālo ekonomisko krīzi. Toreiz vairāk no manas politiskās grupas priekšlikumiem tika noraidīti kā pārāk ambiciozi, un šodien, gadu vēlāk, mēs redzam, ka realitāte ir bijusi tāda, kā mēs to paredzējām. Tomēr šobrīd joprojām vēl ir būtiska plaisa starp tām ambīcijām, kas ir ierakstīta Eiropa 2020 stratēģijā un finanšu nepieciešamībām. 12. gada budžetā komisijā ir konkrēti jānosaka, ja kādi būs ar stratēģiju saistīto prioritāšu finansējums. Tas pats attiecās arī uz daudzgadu finanšu plānu pārskatu un nākamā plāna izstā, izstrādi. Šobrīd ir skaidrs, ka padomē starp finanšu ministriem, tajā skaitā arī manas dalību valsts, Zviedrijas finanšu ministra puses, viņi nevēlas vairāk ieguldīt nākotnē. Es uzskatu, ka padomē ir nepieciešams uzsvērt, ka, ja Eiropas projektu mēs vēlamies izpildīt, tad tam ir nepieciešama nauda. Pie tam nauda pareizajā vietā, ja tā netiks novirzīta uz pareizo pusi, tad nebūs nedz jaunu darba vietu, nedz nodarbinātības. Es vēlētos mudināt komisiju izstrādāt konkrētākus likumdošanas priekšlikumus un dalību valstīm savukārt izveidot saistības, saistošas apņemšanās, kā konkrēti tiks risināti energoefektivitātes jautājumi un nodarbinātības jautājumi. Patreizējās iniciatīvas tādas kā strateģiskās energoefektivitātes plāns, uh, mūžmācība un vairāk citi plāni ir pieņemti, bet padome, padomē neizdevās visiem šiem ideālajiem projektiem rast naudu. Visiem šiem projektiem ir iespējami iestrādāt kapacitāti, radīt jaunas darba vietas un tomēr. 2020. gada stratēģijā ir skaidrs, ka patreizējā struktūra ir pārāk vāja kopienas metodē ir jābūt superiorai, pārākai par visām pārējām. Mēs vēlamies kopīgu rezolūciju, un tas ir parlamenta vienotā balsī teiktais, mēs vēlamies piedzīvot rīcību. Paldies, tagad Filipa Lombēra kungs zaļo vārdā lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs, prieksēdētāji kungs, godātais komisāra kungs godātie padomas pārstāvi, godātie kolēģi. Kā jūs ziniet, zaļo politiskā grupa vienmēr ir iestājusies par integrētāku Eiropu, jo tikai tādā veidā mēs varēsim nodrošināt ilgtspējīgu attīstību. Ne tikai iedzīvotājiem, bet arī Eiropai kā tādai, Eiropai kaut ko nozīmēt pasaules līmenī, 21. līmenī. 21. gadsimtā es atvainojos. Un tomēr šobrīd visu iedzīvotāju ticība Eiropai ir sašķobījusies, jo patiesībā ideoloģija šobrīd ir ciešā mērā attālinājusies no realitātes. Komisāra kungs, tas, ka valstis samazina savus atvēlējumus dažādām vīziju izpildē ir neakceptējami. Mēs runājam par to, ka šobrīd daudzas dalību valsts vēlas piemērot Dāņu elasta drošības modeli, tomēr piedāvāja tikai elastīgo daļu bez drošības. Komisija par to nerunā. Jums ir dažādi instrumenti, kā par to cīnīties. Vienmēr komisija ir pateikusi, ka valstīm ir jāsamazina savu izdevumu. Tomēr finanšu sektorā komisija saka, mums ir jāuzraug, mums ir jāskatās, kādas ir sekas, un vēl bez tam komisija runā arī par pārējais periodu. Līdz ar to runājot par darba tirgu, es uzskatu, ka ir jārīkojās šodien un nevis 19. gadā, kad viss attieksies, ka ir jāizmaina kaut kas darba tirgu un ir jārada jaunas iespējas darba tirgu, lai mēs īstenot strateģiju Eiropa 2020. Jā, šī stratēģija, par to tagad daudz runā, un tas ir arī mūsu debašu galvenais punkts. Taču, komisāra kungs, mēs nemūžam nesasniegsim šīs stratēģijas mērķus, iztenojot tās rekomendācijas, kuras jūs šeit esat pieminējis. Jūs patiesībā izliekaties, ka Eiropā notiek investīcija politika, kas ir nepieciešama darba tirgū, izglītībā, nodarbinātībā, ekonomisko problēmu, risi, ekoloģisko problēmu risināšanā. Šīs debats ir teātris, priekšsēdētājs, paldies! Un tagad konservatīva un reformistu grupas vārdā Hārbora kungs. Paldies! Uh, Chairman, my... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mana politiskā grupa atbalstīs šo rezolūciju. Es nes nesaku, ka mēs piekrītam ikvienam tajā ierakstītajam vārdam, un tomēr galvenais un to es vēlētos pateikt gan komisijai, gan padomēji. Tātad es nolasīšu tas, kam mēs piekrītam. Ir nepieciešama spēcīga rīcība iekšējā tirgu, lai radītu jaunas darba vietas. No kurienes tad šīs jaunās darba vietas nāks? Godātie kolēģi, šīs darba vietas nāks no privātām iniciatīvām un no jaunas sāktām biznesiem. Mēs jau zinām, ka mazie uzņēmumi ir bijuši lielākie jaunu darba vietu radītāji Eiropā pēdējās desmitgades laikā. Tas, ko vēlētos jums šodien pateikt, visās 27 dalību valstīs ir jāuzsāk nopietns darbs pie jaunu darba vietu radīšanas un mazo uzņēmumu atbalstīšanas. Mēs visi ticam iekšējam tirgum. Dalību valstis ir ieguldījušas milzīgus līdzekļus, lai atvērtu pakalpojumu tirgu, bet vai tās ir veicinājušas un pamudinājušas jauno uzņēmumu radīšanu? Kāpēc mēs vienmēr runājam par praktiskām lietām, mums ir jāskatās to, kas mums jau ir, Un šeit jau kolēģi pieminēja, ka ir arī citi kolēģi, un tomēr mums ir jārīkojās šodien un nevis rītā. Priekšsēdētājs mēģina pārtraukt runātāju. Paldies! Un tagad Lotāra Biski kungs lūdzu. Priekšsēd. Priekšsēdētāji, kolēģi Hārmsa vakar teica ārkārtīgi svarīgu lietu. Viņa teica, ka ārpusē, ārpus parlamenta neviens vairs nesaprot, kādu paktu, kādu mehānismu tagad mēs izmantojam, kurš ko piedāvāja un kādā veidā var to grozīt un izmantot. Ir skaidrs, ka ir Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija, bet, protams, šī stratēģija nav piedāvājusi risinājumu krīzes kartējiem iedzīvotājiem. Nē, tā drīzāk veicinās to politiku, kas ir kļuvusi par vienu no krīzes veicinātājiem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi izmantot uh, mūsu stabilitātes un izaugsmas paktu un ieviest tur arī skaidras sankcijas, lai skaidri saprastu, ka nekadā gadījumā nedrīkst samazināt pensijas un, uh, ja tagad uh, daudzās valstīs tiek iesaldēta atalgojuma indeksācija, un daudzos gadījumos algas netiek izmaksātas pilnā apmērā. Tāda ir realitāte. Un tieši tādēļ mūsu iedzīvotāji cieš. Cits savukārt saka, nu tādā veidā mēs vienkārši samazinām parādu nastu. Bet man šķiet, ka ir pilnīgi vienalga, mēs to sauksim par ekonomikas pārvaldību vai par ekonomikas stabilitāti vai arī par kādu paktu vai arī par konkurences veicināšanu vai arī par uh, Eh, komisijas priekšlikumiem un tā tālāk. Jebkāda veida pretsociālā politika mūsu, eh, mūsu partijā netiek atbalstīta. Vienalga, kādā veidā mēs šo politiku nosauksim un kādu vārdiņu mēs pievienosim virsrakstam. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamenta deputāti būtu vienoti vienā jautājumā. Atgriešanās pie uh, slepenās valdības politikas, kas bija, kas bija normalitāte 19. gadsimtā, mēs pie šādas politikas nedrīkstam, at, nedrīkstam atgriezties. Ir ļoti svarīgi uh, panākt to, lai Eiropā viss notiktu godīgi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, saka priekšsēdētājs. Bargēcijo kungs. Priekšsēdētāja kungs. Šī programma ir milzīga. Bet vai mēs domājam, ka sasniegsim šos rezultātus pirms 20% atjaunojamo enerģetisko resursu, jāņem vērā arī finanses krīze, kas ierobežo ieguldījums. Ir arī citas problēmas. Pasaules mēroga eksportētāji Ķīna, arī Indija, jāņem vērā arī nepieciešamība atbalstīt, teiksim, solāro panēļu izgatavošanu Eiropā mums ir jāiegulda Eiropas pilsētās. Mēs varējām izveidot arī vienu milzīgu paneiropisku enerģētisko kompāniju, kas tad sniegtu pakalpojumus šeit. Nevis nonākt situācija, kāda ir pat labāk, kad valstīs ir monopoli. Taču priekšroka ir dota tādam galējam liberālismam un citiem variantiem, kas ir radījušas problēmas patērētājiem. Nevajadzētu aizmirst, ka nav paredzēts samazinājums CO2 emisijās. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies! Filips Klejs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Ja skatāmies uz nodarbinātības mērķiem šajā stratēģijā, jādomā arī par imigrācijas politiku, tad ir nepieciešamas lielas korekcijas, komisāra prioritātes uz izteicās par struktūru bezdarba samazinājumu, apmācīt citu darbinieku, kvalificētu darbinieku attīstību, mūža izglītību. Taču darba spēka imports no ārpuses milzīgos apmēros rāda uz īstermiņa risinājumiem. Un tas galīgi nesaskan ar šīm prioritātēm - 25 miljonu bezdarbnieku prioritāte. Tad varbūt labāk palīdzēsim mūsu cilvēkiem iegūt darba vietas, nevis atbalstīsim milzu imigrāciju. Ja mums ir nepieciešami darbinieki Eiropā, tas nozīmē, ka citās valstīs cilvēki aizplūdīs prom un tur radīsies vēl lielākas problēmas. Es runāju šeit par smadzeņu aizplūdi. Mums ir jāsaprot, ka ilgtermiņā neviens neko no šādas sistēmas neiegūst. Mums ir jāpadomā, kādi ir imigrācijas iegūmi un zaudējumi un tam vajadzētu būt daļai no nodarbinātības stratēģijas. Paldies! Citi runātāji. Marinesku kungs. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija satur dažādus mērķus, Eh, kas, diemžēl, šeit netiek apspriesti. Mums šie mērķi ir ārkārtīgi svarīgi, tikai tad mēs varēsim Eiropas Savienībā panākt patiesu progresu. Ir ļoti svarīgi veicināt ekonomikas izaugsme ilgspējīgā veidā, tā lai galu galā būtu teritoriāla un sociālā saikne, tā lai mēs varētu garantēt sociālās un ekonomiskās garantijas. Un tas, protams, ir saistīts uzreiz arī ar jauno lauksaimniecības politiku. Tas savukārt ir saistīts arī ar infrastruktūru. Piemēram, ja netiek izveidots dzelzceļa tīkls, kvalitatīvs dzelzceļa tīkls, tad mēs nevaram attīstīt ļoti daudzas reģionus un ļoti daudzas jomas. Manuprāt, ir jārunā par transeiropas maģistrālēm, ir jārunā par uh, uh, dzelzceļa maģistrālēm. Tas pats saist, saistīts arī ar um, uh, cauruļvadiem un energo projektiem. Nu, piemēram, runājam par, runāsim par projektu Nabuko. Tur daudzas dalību valsts varētu gūt lielu labumu, lai samazinātu mūsu uh, atkarību no konkrēta energo piegādātāja. Paldies! Paldies! Nākošais. Jā, nāmis lepto parakalo. Ulfskūgas kundze, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vai mums izdosies atzimt pēc ekonomiskās krīzes? Ja mums tas izdosies, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uzticētos viens otram. Uh, Britu pētnieks Vilkinsons, eh, kurš ir uzrakstījis grāmatu eh, vienlīdzības garš un pagājušajā nedēļā apmeklē Eiropas parlamentu, viņš ļoti labi to ir aprakstījis. Ir nepieciešama vienlīdzība, homogēnums un uzticība viens otram. To mēs varam vienmēr ar vienlīdzības zīmi likt līdz Eiropa 2020 stratēģija. Ja darba ņēmēji un viņu arotbiedrības būs respektētas, tad mēs arī kaut ko panāksim. Un šobrīd krīze tiek izmantot, lai uzbruktu arotbiedrībām, lai uzbruktu darba ņēmējiem, lai uzbruktu pensijām, lai uzbruktu bezdarbnieku pabalstiem. Tas ir jāizbeidz. Otrs - sievietes Eiropā. Protams, ka mums ir jābūt tādām pašām iespējām kā Eiropas vīriešiem, un tomēr tā nav. Vēl pie tam mūsu pieņemtajās rezolūcijās varbūt tas ir, bet realitātē nedarbojas. Un treškārt, moderna un spēcīga industriālā politika Eiropai ir dzīvībai nepieciešama, un mums ir nepieciešams investīcijas arī infrastruktūrā. Tikai tad mēs kaut ko panāksim. Nākamais e, darbs ar klimata izmaiņām. Mums ir jārunā par adekvātu resursu izmantošanu, mums ir jārunā par jaunu zaļu darba vietu radīšanu, pretējā gadījumā Eiropa zaudēs konkurencei. Un ceturtkārt, mums ir nepieciešams runāt par energoefektivitāti, pie tam tā ir jāatbalsta. Šobrīd mēs neesam izpildījuši mūsu mērķus, jo šie mērķi nav saistoši. Mums ir jāizstrādā saistoši mērķi, un tas ir dzīvībai nepieciešams, ja mēs vēlamies Eiropu redzēt kā konkurētspēju spējīgu, jo tas ir ierakstīts arī stratēģija Eiropa 2020. Zemais ambiciozais līmenis un politiskā nespēja ir pārsteidzoša. Mēs varam citiem ieteikt labākos veidus, kā iziet no krīzes, un tomēr mums ir jāstiprina arī uzņēmē darbība, ja mēs vēlamies izkļūt no šīs krīzes. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, un tagad es dodu vārdu Linnas kundzei. Vienu minūti, ne sekundu vairāk lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs vēlamies piedzīvot stratēģiju Eiropa 2020 īstenotu, tad eh, vadlīnijas, ko ir izstrādājusi komisija, ir jāīsteno adekvāti. Ir jāveic eh, dalību valstīs reformas un ir prioritāts jāsaliek pēc to kārtības nodarbinātības līmenis e, cilvēku ar īpašām vajadzībām vidū un senioru vidū krītās. Mums ir nepieciešams īstenot reāli dzīvē pretdiskriminācijas likums. Darbam ir jābūt pieejamam visiem. Mēs Eiropas līmenī esam vienojušies par ārkārtīgi būtiskiem mērķiem un daudz no tiem ir sasniegti, jā, bet dalību valstis pašas var izvirzīt mērķus. Taču Eiropas Savienībā ir svarīga loma spēlējama, ja mēs vēlamies nodrošināt paraugu prakses apmaiņu, un to 27. februāra komisijas rezolūcija ir pierādījusi. Stratēģija 2020 ir atrunāta ilgi, un tomēr mums ir nepieciešamas nodarbinātības vadlīnijas. Tās mums ir, tagad ir pienācis laiks tās īstenot. Paldies, priekšsēdētājs kundze saka, un tagad es saku dodu vārdu Turunens kundzei uz pusotru minūti. Paldies, prieksēdētāji skundze. Uh, Daudz mēs runājam par ekonomisko atbildību Eiropā, īpaši pēdējā laikā par to daudz tiek runāts. Un ekonomiskā atbildība bieži vien tiek saslēgta kopā kā valsts izdevuma samazināšana. Taču bie, nekad tas netiek eh, saslēgts kopā ar nodarbinātības situācijas uzlabošanu. Mums varbūt vajadzētu uzdot pašiem sev jautājumu, kas ir ekonomiska atbildība. Mēs zaļo politiskā grupa uzskatām, ka dalību valstīs īstenotā politika ir apšaubāma. No vienas puses, puses mēs redzam, ka ikgadējais izaugsmas pārskats un e Eiropas semestris pieprasa papildus darba vietu radīšanu, un vienlaicīgi šajā Eiropa 2020 stratēģijā mēs runājam par darba vietu radīšanu, bet patiesībā šis ekonomiskais pārskats pierāda, ka darba vietas samazinās. Šobrīd Eiropā ir 23 miljoni bezdarbnieku un ir 25% jauniešu bezdarbnieku. Skaitļi runā savu skaidro valodu, un mums ir nepieciešama ekonomiska politika, ja mēs vēlamies uzlabot situāciju. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka Ja vēlamies Eiropā radīt jaunas darba vietas, tad mums ir reāli dzīvē jāīsteno stratēģija 2020 ierakstītie mērķi. Tikai tad mēs būsim ekonomiski atbildīgi, un tomēr man ir lielas bažas un šaubas, ka tā notiks. Tā nenotiks. Paldies, saka prieksēdētājs kundze. Un tagad nākamais runātājs Kabranoka kungs, bet es neredzu viņu zālē. Tas nozīmē, ka mēs dodam vārdu Salavrakus kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nabadzība, klimata pārmaiņas, migrācija, enerģētika un sevišķi enerģijas jautājums. Tie ir jautājumi, ar kuriem mēs sadaramies Eiropas Savienībā. Un šeit ir nepieciešama nauda un ieguldījumi, lai šos jautājumus atrisinātu. Taču naudas apjoms samazinās, un tas nozīmē, ka stratēģija Eiropa 2020. gadā ir grūti izpildāma. Taču mums jāpacenšas. Mums jāuzliek īpaši uzsvars uz nodarbinātību un bezdarba likvidēšanu. Mums ir arī jāsniedz kvalitatīva apmācība Eiropā. Apmācības programmām būtu jābūt pārskatāmām. Dalību valstīm ir jālemj par apmācību ilgumu. Mums ir nepieciešama apmācīti, kvalificēti darbinieki, ja mēs gribam tikt galā ar krīzi. Tāpēc strauji ir jāķers pie Eiropas sistēmas izveides. Ir nepieciešams arī Eiropas prasmju pase. Ar vārdiem vien nepietiks, nepieciešami darbi. Pusotra minūte Garcija Margalio. Paldies, priekšsēdētais kundze. Ir tikai viens jautājums. Ko mēs Eiropā varam darīt, lai likvidētu bezdarbu? Un atbildot uz šo jautājumu, vēlētos runāt par konsensus jautājumu. Nav iespējama izaugsme bez ekonomiskās konsolidācijas un stabilitātes. Daži no priekšlikumiem ir ļoti īslaicīgi. Otrs jautājums - programma. Jeb stratēģija, protams, ir ar labiem mērķiem, bet ar to vien nepietiek. Tā ir jāīsteno. Kā tad mēs to darīsim? Kā mēs finansēsim šīs iniciatīvas? Vai šīs pretenzijas, šie mēķi vispār ir iespējami, jo budžeta mums nav. Mums ir nepieciešama kopaina, tādas arī nav. Kas notiek ECOFIN komitejā ir labs piemērs tam, ar ko mēs nodarbojamies. Izmētātas idejas. Nekā cita es šeit neredzu Mums ir nepieciešams palīdzēt tām valstīm, kurām ir lielas problēmas. Mēs runājam par eiro obligācijām, taču par tām stratēģijā gandrīz nekas nav teikts. Arī Eiropas banku resursi netiek skarti. Ja mēs varētu visu četreiz palielināt, tad mums izveidotas kaut kāds maršala plānam līdzīgs veidojums. Paldies! Dāmas un kungi, mums nav laika Pamentāda kundze. Paldies, priekšādētājs kundze. Jau mēnešiem mēs esam sprieduši par to, kā mēs varētu nodrošināt ilgtspējīgu un noturīgu atbildi uz šo krīzi. Kā mēs varētu uzstādīt tādus strateģiskus mērķus, kas nodrošinātu ilgspējību, sociālo kohēziju un tā tālāk. Es šeit saskatu divas problēmas. Pirmām kārtām mūsu diskusijas par Eiropas 2020. gada stratēģiju uh, ir atdalīta no, ir atdalītas no ekonomiskās pakotnes, tāpat arī no ikgadējā pārskata par izaugsmi. Tas nozīmē, ka šī stratēģija ir sadalījusies, tā ir fragmentāra. Mums vajadzētu nodrošināt to, lai stratēģijas būtu koordinētas, lai nebūtu šādu paralēlu stratēģiju, kas viena otru grauj. Otra problēma ir tāda, ka uzsvars, ko pašlaik liek padome un komisija, ir uh, padarīt eh, sociālos eh, apstākļus eh, ciešākus un nodrošināt lielāku finansiālo disciplīnu, taču netiek sniegt nekāda dzīvotspējīga risinājuma un atbildes, ja runa par finansējumu Eiropas 2020. gada mērķiem. Kolēģis uzskatu, ka mēs šeit saskaramies ar risku, tāpat kā Lisabonas stratēģijā. Daudz no mūsu mērķiem vienkārši paliks uzrakstīt uz papīra. Ja mēs neiesim pretī pilsoņiem, kas nes šīs kriezes slogu, un ja mēs neiedzināsimies tehniskās diskusijās par reformu, par eh, finansēm un tā tālāk, tad eh, mēs nevarēsim rīkoties. Mēs nevaram rīkoties vienpusēji. Mums ir jāiesaista šajās diskusijās arī pilsoņi. Lielas paldies Padimatas kundzei, teikt Gulārdas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienējamais um, Ungārijas prezidentūras pārstāvi. Lūdzu, ieklausieties manis teiktajā. Komisārkungs, manā rīcībā ir tikai viena minūte, bet es labprāt neteikt neko, ieturēt klusumu. Tik ļoti šī 2020. gada stratēģija, manuprāt, ir attālināta no tā, kas mums patiesībā ir nepieciešams. nepieciešams. Jūs cenšaties atvairīties ar vārdiem. Jūs uzskatāt, ka šīs vadlīnijas ar veselu virkni izdomātu uh, principu pie kuriem jūs strādājat dienām ilgi, ka šādā veidā jūs radat darba vietas Eiropā. Tā tas nebūtu nav, jūs kļūdaties, un ja jūs paraugaties uz pasauli šobrīd, es nedomāju, ka indiešus, ķīniešus un uh, visus pārējos jaunatīstības valstīs um, pārsteidz tas, pie kā mēs strādājam. Es labprāt gribētu paklusēt, un es vēlētos teikt, ka mums savā darbā ir jābūt ļoti stingriem Nevajadzētu ticēt padomēji, kas mums saka, ka darīs visu iespējamo, lai vienotos jūnijā. Mums izdosies vienoties tad, kad parlaments būs eh, organizējis debatas un tad, kad padomu mūsos ieklausīsies un eiro obligācijas. Arī tām ir jābūt iekļautām šajā pakotnē. Paldies! Paldies Gulārdas kundzei! Un tagad vārds Etnikungam. Paldies priekšsēdētāji! Kad es dzirdu vārdu eiro obligācijas, man tas satrauc, bet tas, diemžēl, ir vārds, kas tiek izmantots ļoti daudz. Tas ir saistīts ar ekonomisko izaugsmi un spēcīgu privāto sektoru. Bet uh, valdības, diemžēl, nav gatavas radīt jaunas darba vietas. Eiropas galvenā problēma ir konkurēt, zemā konkurētspēja. Uh, Izņemot dažas valstis, eh, varbūt Vācija un vēl citas, eh, pārējās atrodas ļoti sliktā situācijā. Lisabonas līgums un Lisabonas stratēģijā jau mēs centāmies iestrādāt šādas vadlīnijas, bet es nedomāju, ka mums to ir izdevies paveikt. Es domāju, ka šī ideja pamatā ir ļoti franciska ideja, un mums ir jāsaprot, ka uh, Mēs šādā veidā draudam tikai, riskējam tikai samazināt darba vietas. Mums ir nepieciešams vairāk darba vietu Eiropā un mums ir jāsamazina nodokļu sloks uzņēmumiem, jo tikai tādā veidā mums izdosies radīt darba vietas. Paldies! Paldies! Tagad vārds Rēlkungam uz pusotru minūti. Priekšādātājs kundze, godāmie kolēģi, Pašlaik mēs atrodamies lielā ekonomiskā krīzē, par to mēs runājam jau mēnešiem ilgi, tā ir taisnība. Taču mēs eh, šeit runājam arī par dažādiem norādījumiem, kurus mēs eh, beigās nemaz neņemam vērā. Es eh, domāju, ka parlamentā mēs neesam pietiekami konkrēti un neesam arī pārāk god, pietiekami godīgi. Īsnībā tā ir tāda kā uzrakstpolitika, par ko šeit ir runa. Mums ir jādomā par izaugsmī, par nu, patiesu izaugsmes nodrošināšanu. Mums ir jānodrošina gudrāka apiešanās ar finansēm vai patiešām šie izdevumi ir vajadzīgi. Varbūt mēs varētu atteikties no jaunām idejām, kas parādās katru dienu. Mums vajadzētu koncentrēties uz nākotnes projektiem, mums vajadzētu izvairīties no strīdiem un uh, grūtībām, uh, ar ko mēs saskaramies pieņemot lēmumus. Manuprāt, mūsu attieksme nav pietiekami godīga. Ja mēs vēlamies uh, stimulēt izaugsmi, tad uh, šai politikai arī ir jābūt tādai, kas uh, veicinātu izaugsmu. Mēs nedrīkstam izaugsmu traucēt. Katru dienu mēs pieņemam jaunus lēmumus, kas ekonomikai īstenībā traucē, nevis to virz uz priekšu. Šie enerģētikas sestošie mēģi, kas tika noteikti, uh, vai tie patiešām virzīs uz priekšu ekonomiku, vai mēs varēsim ar šiem, lēmumam, ar šiem lēmumiem stimulēt ekonomiku, vai drīzāk mēs e, e, šai ekonomikai traucēsim. Es domāju, ka mums vajadzētu izteikties godīgāk, pieņemt mazāk lēmumu, bet pieņemt tādas lēmumus, kas mūs patiešām virzīs uz priekšu. Protams, tas mūs varbūt novedīs pie strīdiem, bet tas vismaz tiks darīts demokrātijas vārdā. Liels paldies Rēlkungam, tagad dodu vārdu Gončas kundzei. Liels paldies, priekšsēdētāji! Ekonomiskā krīze, sociālā krīze, krīze nodarbinātības jomā - tā ir realitāte, ar kur saskars Eiropas iedzīvotāji šobrīd. Mēs esam sapratuši Eiropā, ka mums ir nepieciešams ciešāk konsultēties, izstrādājot savu nodarbinātības politiku, un es uzskatu, ka šobrīd ir pienācis laiks rīkoties. Tas nozīmē arī, ka Visas valstis, kuras uzsāk reformas un reformu īstenošanu savā politikā, jo īpaši fiskālās reformas un tāpat arī reformas, kas atļauj paildzināt veikalu darba laikus. Tie ir konkrēti pasākumi, kas veicina darba vietu radīšanu. Bet pirms šo pasākumu īstenošanas ir nepieciešams konsultācijas ar sociālajiem partneriem. Eiropas semestris būs pirmais izaicinājums, pirmais pārbaudījums šai uzticības krīzei, un tas notiks Ungārijas prezidentūras laikā. Eiropas Savienībai būs eh, jācenšas izvērtēt, cik lielā mērā pasākumi tiek transponēti dalību valstu politikā, un es domāju, ka Ungārijas prezidentūrā ir jāspēlē ļoti svarīga loma, ir jāparāda labs piemērs, Un pieņemot jebkuru lēmumu, vispirms tas ir pienācīgi jāizsver. Paldies! Paldies, jūs ievērājāt jums atvēlēto laiku. Cienījamie kolēģi, ir pacēlta zilā kartīte, kāds kolēģis vēlas iesaistīties diskusijās. Morvai kundze vispirms. Lūdzu, Morvai kundze, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man rodas iespējas, ka Gonsas kundze lieliski pārzina šos jautājumus un zina, kā varētu izbeigt bezdarbu Eiropas Savienībā. Arī es piedalījos šajās debatēs un es vēlētos uzdot jautājumu, ko par to visu teiks Bošets Boļs reģionā. Es tāpat vēlētos dzirdēt atbildi no Martonī kunga, kas pārstāv padomi šajās diskusijās, un es vēlētos uzklausīt arī komisāru, kas ir Ungārijas komisārs. Es vēlētos dzirdēt, kā Ungārija un citas Eiropas Savienības dalībvalstis radīs jaunas darba vietas tajos reģionos, kas šobrīd atrodas katastrofālā situācijā. Vēlos konkrēti atbildi. Paldies! Cienījamie kolēģi, turpina priekšstādātāji. Zilās kartītes nav domātas tāpēc, lai uzdotu vispārējais dabas jautājumus plenārsēdē komisāriem un pārējiem diskusiju dalībniekiem. Zilās kartītes procedūra paredz iespēju uzdot jautājumu kolēģim, kas nu pat ir izteicies, un jums ir iespēja uzdot precizējošu jautājumu. Diemžēl šis jautājums, kas nu pat izskanēja, tāds nebija. Gons skundze, tagad lūdzu jums vārds, lai atbildētu. Arī jā. Κυρία Γκόντς, θέλετε να δώσετε μια... Tā kā jūs pieminējāt Ungāriju, tad Gonsas kundzei tiek dots vārds, bet pavisam īsi. Elnök asszony, szívesen e, válaszolnék, nyilvánvalóan ez a... Priekšsēdētāji, es labprāt atbildēšu uz šo jautājumu. Diemžēl mūsu rīcībā ir ļoti maz laika, lai diskutētu par šiem jautājumiem. Uh, Bet esmu domājis par izmaiņām um, fiskālajā politikā. Esmu domājis par citiem konkrētiem pasākumiem, kurus mēs varētu īstenot. Mums ir jādomā par to, vai mēs šādā veidā tik tiešām atvieglojam darbu uzņēmumiem un radām jaunas darba vietas. Mums ir jāizvērtē, vai šie pasākumi nerada pretējo efektu. Uh, Mums ir jādomā arī par izglītības sistēmas pārveidošanu. Vai visas šīs pārmaiņas ir vērstas uz to, lai sagatavotu jaunus cilvēkus darba dzīvei? Paldies! Paldies arī Jakons arī kundze vēlējās uzdot jautājumu saskaņā ar zilo kartīti. Paldies priekšsēdētājiem! Kolēģi pa labi eh, no manas zālē uzskata, ka mēs šeit pieņemam tikai tādus politikas pasākums, kas um, izjauc līdzsvaru un stabilitāti. Vai jūs tik tiešām uzskatāt, ka finanšu ietvers rada draudus ekonomiskai izaugsmai? Paldies, vai Rojalkungs vēlas atbildēt? Lūdzu? Jā, es varu tikai īsi atbildēt. Jā, protams, ja mēs paskatāmies uz eh, lēmumiem, kas ir pēdējos mēnešos pieņemti, tad īsnībā tur ir runa par milzīgām izmaksām, kas ar šiem lēmumiem ir radītas. Bieži vien uh, mēs tādā veidā traucējam ekonomikai attīstīties. Es domāju, ka mums vajadzētu rūpīgāk šos lēmumus pārdomāt. Tieši tāpēc arī rūpniecības komisāra uzruna bija ļoti gudra, jo tur bija runa par nā, nākotnes lēmumiem. Un eh, pieņemot šos lēmumus bija eh, runa par to, vai tie atbalstīs eh, e, turpmāko ekonomiku vai tā ir traucēs. Paldies. Lopes izturies vaids arī vēlējās uzdot jautājumu. Vai jūs vēlaties uzdot šo jautājumu? Jums tiek atvēlētas 30 sekundes tādā gadījumā. Es neredzu reakciju no pieminētā deputāta puses. Tāpēc došu vārdu nākamajam runātājam, Sēverkungs. Tā kā ekonomika kļūst ar vien uh, svarīgāk Eiropa un Eiropa kļūst ar vien uh, ciešāk savā sadarbībā, tad es domāju, ka mums vajadzētu padomāt, kur pielikt punktu šiem klasiskajiem pasākumiem un sociālo partneņu iesaistīšanai, piemēram, ja runa par kolektīviem līgumiem un par algu noteikšanu. Uh, Manuprāt, tam nebūs nekādas jēgas, ja tiks noteiktas eh, augstākas algas kādā reģionā. Mums ir jādomā par to, kā izvairīties no šķēršļiem tirgu un kā, nodro, kā nodrošināt eh, plaukstošu ekonomiku Eiropā. Ir eh, jānodrošina, lai nebūtu monopola, lai nebūtu šķēršļu piekļuvēji tirgumu. Ir vajadzīga tāda konkurence, kas ļautu daudzveidoties um, Eiropas ekonomikai. Es uzskatu, ka Eiropai ir vēl jāizpilda kāds uzdevums, proti infrastruktūra ir jāmodernizē. Tas attiecas uz enerģiju, uz satiksmi, uz komunikācijām. Šeit Eiropai vajadzētu nodrošināt vajadzīgos līdzekļus, un šie līdzekļi būtu jānodrošina tām valstīm, kurām tie ir vajadzīgi. Mums būtu jāpārdomā, kādā veidā šos līdzekļus rast, un galvenokārt ir vajadzīga tāda tīra eh, pašu līdzekļu, pašu resursu bāze. Beidzot, vajadzētu nodrošināt Eiropai vajadzīgos līdzekļus. Tas attiecas arī uz izglītību, pētniecību un attīstību, kur arī no Eiropas puses vajadzētu sniegt palīdzību, un šeit arī finansējums ir pats svarīgākais. Lielas paldies, eh, Stainrukas kundzei pusotra minūte. Komisāra kungas, godāmie kolēģi, Eiropas 2020. gada stratēģija ir ārkārtīgi nozīmīga attīstībai ekonomikas un sociālajai politikai Eiropā. Tas ir ļoti būtiski arī dalību valstu ekonomiskajām un sociālajām politikām. Šo politiku nevajadzētu izmantot ļaunprātīgi tā, lai grautu ekonomiku dažās dalību valstīs. Esmu arī šokēta par to, ka komisija eh, gada izaugsmas pārskatā ir runājusi par algu samazināšanu un sociālās aizsardzības eh, samazināšanu. Vairāki kolēģi jau runāja par to, ka ietekme uz cilvēkiem dalībvalstīs ir katastrofāla. Šeit ir runa par to, ka tagad darba ņēmējiem un darba devējiem ir jāmaksā par eh, budžeta konsolidāciju. Galu galā mēs runājam par šīm integrētajām vadlīnijām un par pieturēšanos par šīm vadlīnijām, tad, kad tiek izstrādātas eh, nacionālās reformas. Tādējādi vajadzētu nodrošināt līdzsvaru starp sociālo aizsardzību un ekonomikas izaugsmi. Pēc tam, kad eh, gada ekonomikas eh, izaugsmes pārskatā bija runa par darba vietām ar uh, beztermiņa līgumiem, mēs, uh, mums ir jānodrošina, lai jaunieši tiktu integrēti darba tirgū. Uh, Pašlaik Eiropā tiek radītas tikai riskantas darba vietas, un īsnībā nerodas nekādas jaunas darba vietas. Mums ir jācenšas palīdzēt tiem cilvēkiem, kas atrodas visgrūtākajā situācijā Eiropas Savienībā. Vārds Hībners kundzei. Thank you, Chair. Uh, my... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Es saprotu, ka šodien un rītdien tātad eh, Eiropas mm, darba vietas būs ilgspējīgas tikai tad, ja tās veicina konkurētspējīgu ekonomiku, bet nu, tas nav noslēmums, ka mēs neesam īpaši eh, spēcīgi šajā jomā, lai nodrošinātu Eiropas ekonomikas konkurētspējums, ir nepieciešams institucionalizēts konkurētspējas process. Mums ir jāidentificē panākumu faktori un kādā veidā arī tos piemērot situācijai. Ir jāsaka arī tas, uh, ka, manuprāt, mums jau ir uh, ļoti daudz instrumentu, kuri var veicināt konkurēt spēju šajā institucionālajā ietverā, kas mums ļauj ar politisko gribu arī nodrošināt komisijas vadītu konkrētu spējas procesu balstītu uz kopienas sistēmu. Šeit es īpaši domāju par Eiropas semestri un arī par, um, par uh, šo salīdzinošo tabulu, kur arī vajadzētu iekļaut struktūrāls un konkurētspējīgs faktorus. Es arī šeit domāju par Eiro 2020 stratēģiju, kas ir ļoti strikti jāie, jāīsteno tagad un nevis pēc 13. gada. Viss politikas šeit ir jāiesaista un visbeidzot. Eiropas ekonomikas konkurētspējai mums ir jāiesaista visi un nav jānodala centrāla Eiropa no pārējās Eiropas daļas. Ilgspējīgas darba vietas varam izveidot tikai tad, ja Eiropa turas kopā. Es domāju, ka sadalīta Eiropa nekad nebūs konkurētspējīga. Eiropa, paldies! Hibners kundzei tagad vārds Rīkungā minūte 30. Liels paldies priekšsēdētājs kundzei! Esmu Kārnedas ziņotājs 2010. Eh, eh, gada nodarbinātības vārdlīniju ziņojumam. 2011. gadā mēs vēlamies saglabāt orientējošās vārdlīnijas, tas ir ļoti labi, mēs to varam atbalstīt. Tajā pat laikā Lisabonas līgums mums aicina ieviest izmaiņas, katru gadu veikt izvērtējumu. Uh, Mums ir arī visām trim institūcijām jākoordinē savā starpā, un, ja nepieciešams, šīs vadlīnijas arī jāgroza, kas attiecas uz 2020 stratēģiju, Eiropas semestri. Tad šīs, mm, šīm nodarbinātības vadlīnijām ir arī jābūt galvenai mūsu darba uh, bāzei, un ja ir kāds atšķirības, ja tās ir eh, jāmaina atbilstīgi vajadzībām, un šīs izmaiņas var tikt veiktas. Pavisam nesen es arī uzzināju, ka nacionālajā līmenī reformu programmā uh, Ir arī zināms novēlams attiecībā uz šo 75% mērķi. Tagad mēs tik sasniegt 72%, nevis 75%. Mums ir jābūt atbilstīgiem, konsekventiem. Attiecībā arī uz Lisabonas līgumu ir arī noteikti principi attiecībā uz pensijām un algām. Es varu piekrist arī tam, ka nevajag iejaukties šeit jāsaglabās subsidiertāts princips Ir nepieciešams arī nacionālā līmenī pieņemt uh, pasākums un tam līdzīgi. Priekšsēdētāja godētā Marvai kundze vēlas uzdot jautājumu Rīkungam. Lūdzu īsi. Mm, paldies. Jā, teic, ka man ir jāuzdod Ungārijas kolēģim jautājums par algām un par pensijām. Subsidiaritāte, jūs teicāt. Tas nozīmē, ka Mm, mm, darba ņēmēji un arī pensionāri bijušajās komunistu valstīs, tā skaitā arī Ungārijā, viņiem vienmēr būs uh, alga un pensija, kas būs ievērojami zemāka nekā uh, strādājošajiem rietuma Eiropas valstīs. Uh, Mēnās uh, nopelnas 7000 forintus, Lūdzu, atbildiet arī, kungs. Jums ir 30 sekundes atbildē, lūdzu. Lielas paldies! Nē, godātā deputāts kundze, pensiju jautājums ir cieši saistīts ar eh, ekonomijas rezultātiem. Mēs varam uzlabot šo situāciju. Kad mēs runājam par konkurētspēju un par panākumiem, tad uh, tas ir pamats, tas ir galvenais faktors, lai varētu pēc tam arī palielināt algas un pensijas šajās valstīs, kuras jūs minējāt. Taču mēs nevaram iekļa, iejaukties, ir nepieciešama harmonizācija. Liels paldies! Turpinām. Moran Chartier, kundze, lūdzu, minūte 30. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Um, Eiropa 2020 stratēģijas ietvaros šīs nodarbinātības vadlīnijām ir jāatbilst trim galveniem izaicinājumiem. Pirmais eh, - izmantot pētniecību, inovāciju, konkurētspēju, lai varētu nodrošināt ekonomisko izaugsmu un izkļūt no krīzes, lai varētu veicināt arī sociālo Uh, izaugsmi. Otrakārt, atjaunināt arī strādājošo paudzi, strādājošie, kur pašlaik dodas pensijā. Un trešais izaicinājums būtu konkurēt spējīgiem aizvien globālākā, ek, globalizētākā ekonomikā un atbrīvot uh, uzņēmumus arī no nodokļu sloga, kas uh, traucē viņu darbībai. Šajā kontekstā mums ir koncentrējas uz trim mērķu grupām, kuras īpaši ir vājas un vārīgas. Vispirms jaunieši. Šiem jaunie, par šiem jauniešiem jauniešiem ir jācīnās, lai eh, viņi netiktu izslēgti no darba tirgus, jaunieši, jo mums ir jāatvieglo viņu iekļuvē darba tirgu un ne tikai ar kādu nestabilu darba līgumu starpniecību un prākšu starpniecību ir jācīnās pret jauniešu bezdarbu. Tas ir ārkārtīgi um, liels trūkums un arī krīze viņus ir īpaši skārusi. Otrā mērķa auditorija ir sievietes. Uh, sievietes, kuras arī ir nestabila darba upuris, kuras saņem ļoti mazu algu. Un treškārt ir arī seniori, kur ir jāsaglabā darbā tirgu. Mums ir šeit instrumenti, jo īpaši Eiropas sociālais fonds mums ir jāizmanto šie instrumenti. Likirjā, Mohan. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι. Paldies, tagad turpinām ar uh, brīvā mikrofona procedūru. Ir pieteikušies vairāk nekā 20 kolēģi un ir pavisam skaidrs, ka visiem nevarēsim dot iespēju izteikties. Mums ir jāievēro uh, attiecīgi prioritātes, proti jādod vārds vispirms tiem, kas pieteicās jau iepriekšējās diskusijās un nevarēja izteikties. Vispirms Sikirskungam vārds uz vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kopš eh, komisija iepazīstināja mūs ar 2020. gada stratēģiju, ir pagājis gandrīz gads. Tas nav bijis viegls laiks Eiropas Savienības dalībvalstīm, tam bija jācīnās ar krīzes sakām, un pasākumu stratēģijas īstenošanai um, tika, zināmā mērā, piemirsti. Bezdarbs pieauga Uh, ievērojami. Mēs, centā, mēs centāmies samazināt uh, arī to cilvēku skaitu, kuriem draudēja bezdarbs, bet jāsaka, ka visi šie pasākumi nav pilnībā īstenota. Bezdarba rādītājs šobrīd ir apmēram 10% un nav nekādu cerību uz to, ka šis rādītājs varētu samazināties. Eiropa visam lēni e, cenšas izķeproties no krīzes un tas nozīmē, ka bezdarba rādītāji turpmāko gadu laikā būs arvien augstāki. Tas arī nozīmē lielāku sociālo atstumtību un lielāku nabadzību. Paldies! Paldies! Tagad vārds e, Gerero kungam uz vienu minūti priekšsēdētāji. Domājot par 2020. gadu un vēl tālāku nākotni, mums ir jādomā par risku, proti, ka Eiropas Savienība var zaudēt savu konkurētspēju tieši lielajās ekonomiskajās nozarēs, kurās ir nepieciešams arvien jaunākas tehnoloģijas un arvien spēcīgāk spēlētāji. Mums ir nepieciešams uzlabot savu konkurētspēju, lai veicinātu izaugsmi, lai radītu jaunus darba vietas un lai garantētu mūsu sociālā modeļa ilgtspēju. Vienīgais eh, resurss, kas mums ir, ir zināšanas, un tas ir jāizmanto. Ir jāizmanto šis potenciāls, lai piemērotos eh, šīm izmaiņām, un jo īpaši, lai tās izmantotu savā labā. Tāpēc mums ir vairāk jāinvestē izglītības sistēmā, pētniecībā un attīstībā, lai mēs būtu tāds spēks, kas ir balstīts uz zināšanām. Paldies! Tagad vārds Manners kundzei uz vienu minūti. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Šis mērķis, kas mums ir 2020. gadam, ir ambiciozs un apsveicams. Savā uzrunā es vēlētos galveno uzmanību koncentrēt praktiskiem apsvērumiem, proti instrumentiem, kas mums varētu palīdzēt īstenot šos mēķus. Mums ir jādomā par pašiem pamatiem, kāpēc mums līdz šim nav veicies, Mums ir jādomā par Eiropas reģioniem, mums ir jāizvērtē katra reģiona potenciāls, un to mēs varam paveikt pateicoties kohēzijas politikai veidojot jaunas darba vietas, izmantojot inovācijas un balstoties uz inovācijām, kas savukārt ir balstītas uz praksi. Tāpēc mums ir nepieciešama viss Eiropas aptveroša politika šajā jomā. Politikai pētniecības un attīstības jomā ir jābūt pienācīgi finansētā, jo tas ir galvenais. Paldies! Paldies, tagad vairs Figureido kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Ir nosodām, ka sociālās problēmas joprojām izriet no mūsu kopienas politikas īstenošanas. Mēs sistemātiski nedomājam par sociālajām sekām, kādas ir mūsu budžeta, finanšu un konkuren konkurences politikai. Mēs veicinām neoliberālu pieeju, un tas noved pie tā, ka uh, vairāk nekā 25 miljoni ir palikuši bez darba un 20 miljoni ir nestabilās darba vietā. 75 miljoni iedzīvotāju ir pietuvojušies nabadzības slieksnim un vienlaikus uzņēmuma peļņa tikai pieaug. Tāpēc es vēlētos pievienoties tām balsīm, kuras izskan no dažādu asociāciju puses. Eiropas parlaments nesen Bru Briselē organizēja Uh, konferenci, kas bija veltīta šiem jautājumiem. Sievietes, gados jauni cilvēki joprojām turpina cīnīties uh, par tādu Eiropu, kurā būtu tiktu īstenota cita politika. Es domāju, ka mums ir jāpārtrauc šis te uh, bezdarba loks un mums ir jāsāk ievērot cilvēku cieņu. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Rosīkungam uz vienu. Paldies, kolēģi! Es eh, piekrītu tam, ka parlamentām vajadzētu nodrošināt vajadzīgās pilnvaras, lai varētu izstrādāt labākas vadlīnijas, kas veicinātu nodarbinātību līdz 2020. gadam. Ņemot vērā pašlaik piedzīvoto krīzi, mums ir eh, jāpatur prātā mūsu pilsoņu vajadzības. Tieši tāpēc mums vajadzētu palīdzēt eh, ģimenēm. Jauni cilvēki meklē darbu, un daudzi, kas ir ilgus gadus strādājuši, pēkšņi ir pazaudējuši savas darba vietas. Tieši tāpēc mums ir jāpieņem pareizie lēmumi, jāizdara pareizā izvēle, tā, lai mūsu pilsoņi iegūtu darbu. Ir jānodrošina, lai nodarbinātības aģentūras visās dalību valstīs sniegtu patiesu informāciju par pieejamajām darba vietām. Tāpat arī mums ir jāaizsargā mūsu robežas. Mums ir jāvēršas pret simtiem tūkstošu imigrantu ieplūšanu ka no tādām vietām kā Ziemeļāfrika, kas politiskās krīzes dēļ tagad ir eh, gatavas okupēt Eiropu. Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs eh, izvairītos no spriedzes starp mūsu pilsoņiem un pilsoņiem, kas nedarbojas, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi. Frau Präsidentin, hinsichtlich der Strategie gehen die Erwartungen auf. Obermeier Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir jāatcerās, ka mēs šeit eh, radām tikai gaisu un īsnībā stratēģija, kas ir uzrakstīta, mm, mm, ir pat bezvērtīgāka par papīru, uz kuras tā ir rakstīta. Mums ir jāpielāgojas elastīgumam darba tirgos, mums ir jānodrošina, lai šie lētie darba spēki nenokļūtu Eiropā. Šī stratēģija galu galā ir izvirzījis par mērķi nodrošināt, lai 40% no iedzīvotāju būtu augstskolas diploms. Kāpēc gan? Es eh, tagad skatos uz eh, Itāliju, un tur īsnībā nav tādu darba vietu, kas eh, būtu kurām būtu vajadzīgi šādi augstskola beidzēji, un līdz ar to augstskola beidzējiem ir jāstrādā pavisam vienkārši darbi. Es uzskatu, ka, protams, mums ir vajadzīgi kvalificēti darbinieki, taču mēs to nepanāksim ar to, ka 40% iedzīvotāju vienkārši piekarinās mauskolas diplomu. Manuprāt, tas ir nepareizais veids. Paldies, Roihla kungam vārds. Muito obrigado, <coughs> senhora presidente. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos skaidri norādīt, ka ir ļoti svarīgi patiešām fundamentāli svarīgi pašreizējā brīdī, kad mēs saskaramies ar tik smagu finanšu krīzi, likt uzsvaru uz ekonomikas attīstību, kas būtu balstīta uz izaugsmi, uz izaugsmes stratēģiju. Īpaši mums ir vajadzīga nodarbinātības politika. Manuprāt, mums ir vajadzīga tāda nodarbinātības politika, kas atrisinātu ne tikai mūsu ekonomiskās problēmas, bet arī sociālās problēmas. Tāpēc es vēlētos dot šādu ziņu. Mēs uh, vēlamies pievērst uzmanību 2020. gada stratēģijā dažādām uh, darba kategorijām, nodarbinātības kategorijām. Piemēram, tiek uh, runāts par jauniešu nodarbinātību, taču tajā pašā laikā vajadzētu domāt arī par tiem, kas ir vecāki par 50 gadiem un baidās, vai varēs saglabāt savu darba vietu. Ir jānodrošina, lai šie cilvēki varētu turpināt strādāt, nevis uh,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 este nevoie totodată să sprijinim întreprinderile mici i mijlocii să îi pună în valoare întregul potențial în vederea creării Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir jādomā par gados jauniem cilvēkiem, mums ir jāatbalsta mazie un vidējie uzņēmumi. Eiropas Savienības izaugsmas un sociālo mērķu iekļaušana, tāpat arī cīņa pret nabadzību ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībai, tāpēc ka Eiropas Savienības apņemšanās nodrošinās uh, Savienības ekonomisko neatkarību. Un visbeidzot, 2020. gada stratēģijai ir jābūt pieejamai Eiropas pilsoņiem, jo tieši viņi ir tie, kas vislabāk sapratīs, kas ir uz spēles katram spēlētājam, vietējām, reģionālajām un Eiropas institūcijām. Paldies! Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Nodarbinātības vadlīnijas ir jāuzskata par galveno instrumentu ekonomikas pārvaldībā, kas ir iekļauts Eiropas semestrī. Šīm vadlīnijām ir jābūt pamatu pamatam Eiropas dalībvalstīm. Balstoties uz tām, dalībvalstīm ir jāizstrādā nacionālās reformas. Tikai tādējādi mums izdosies panākt 2020. gada stratēģijas īstenošanu. Es vēlētos atsaukties uz reģionu komiteju un vēlos uzsvērt to, cik nozīmīgi ir iesaistīt reģionālos pārstāvis un arī nacionālos parlamentus šajā darbā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir nepieciešama integrēta horizontāla pieeja 2020. gada stratēģijas īstenošanā, un tāpēc es vēlreiz vēlos uzsvērt to, cik svarīga ir kohēzijas politika 2020. gada stratēģijas ietvaros. Paldies! Paldies! Tagad vārds nākamajai runātājai. Paldies, priekšādētāji! Vajadzētu 2020. gada stratēģijā ieviest četras vadlīnijas. Saskaņā ar pieprasījuma un piedāvājuma principu tas darbosies. Ir jānodrošina šādi pasākumi un to īstenošana sieviešu interesēs. Ir jādomā arī par māšu paveikto Un šī darba īpatsvaru IKP valstīm vajadzētu cīnīties pret nabadzību, jo pretējā gadījumā ir ļoti grūti izkļūt no šādas situācijas. Paldies, līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru vārds referentē Bereses kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, gudētais komisāra kungs. Varbūt jūs varētu pateikt Barozo kungam, ka mums būtu ļoti paticis, ja viņš būtu piedalījies šajās debatēs, jo šis bija pirmās debates par īgadējos izaugsmes. Uh, um, aspektu izskatīšanu, un šis ir tiešām stūrakmens mūsu ekonomikai, un arī Barozakums uzskata, ka šis ir galvenais jautājums, kas ir jāatrisina, lai izkļūtu no krīzes. Jūs varētu viņam arī pateikt to, ka šajos nosacījumos Eiropas parlaments nebūs vienkāršs partners, un ka pakotne pār uh, ekonomisko pārvaldību nozīmē to, ka Eiropas komisijai jāpiešķir lielāka uzmanība tam, uh, Uh, ko saka šis parlaments. Un varat arī viņam pateikt to, ka parlaments uzskata, ka Lisabonas līguma, visa līguma un jo īpaši 9. panta piemērošana, kas pieprasa jums uh, sociālo jautājumu padarīt horizontālu, mums nav vienkārši Uh, tukši vārdi. Mēs sagaidām Lisabonas līguma pilnu piemērošanu. Tiek visu laiku atkārtots, ka ir jāizmanto Lisabonas līguma potenciāls, un šis potenciāls ir šeit 9. pantā. Un dažkārt mums tomēr liekas, ka uh, skatot uh, par izaugsmu, mēs tam griežam muguru. Un visbeidzot, kas mani pārsteidz, uzklausot visu šīs debātas, mēs redzam, dažkārt ir iespējas, ka Eiropas komisija pat pēc šīs krīzes joprojām domā un izmanto vecās receptes ar proti ka galvenā ideja ir darba tirgus reformēšana. Mēs ļoti labi zinām, ka Eiropas komisija galvenā tad ideja, kad arī runā, tiek runāts tur par darba tirgu, tiek runāts par elastību, nevis par elas drošību, bet par elastību. Taču de, pēdējie desmit gadi, pat pirms krīzes, mums norāda uz to, ka šī pieeja nozīmē to, ka pietiek, lai būtu izaugsme un tādējādi būs arī darba vietas, ar to vien nepietiek. Un galvenais izaicinājums, kāds ir mūsu priekšā, ir nodarbinātība. Vai tas būtu mums, vai tas būtu valstīs, ka, kuras ir ap mums, bet raugoties, kāds debats notiek šeit par konkurētspēju, es redzu, ka šīs debatas. Uh, pagriež muguru šīm nodarbinātības prioritāšu jautājumam. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies Beres skundzei! Vērts tagad teikt dots komisāru kungam Andoram, Eiropas komisijas vārdā. Lūdzu, komisāru kungs. Paldies, priekšādātājs kundze. Godāmie deputāti, es domāju, ka šīs debatas ir patiešām pamatīgas, tās ir devušas arī daudz iedvesmas un ir stimulējušas diskusijas. Es centīšos atbildēt uz visiem galvenajiem jautājumiem, kas tika uzdoti, un arī uz um, komentāriem vai novērojumiem, kas tika izdarīti attiecībā uz ikgada izaugsmas pārskatu un ekonomikas semestri un 2020. gada stratēģiju kopumā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu saprast, kas īsti ir noticis, kāda ir ekonomiskā situācija Eiropā. Un nepatīkamā patiesība ir tāda, ka Eiropa pašlaik pieredz atvesaļošanos. Pagājuši gada uh, mēs jau pieredzējām ekonomisko izaugsmu Eiropas Savienībā, protams, ne visās dalībvalstīs. Un eh, te arī ir otrā nepatīkamās patiesības daļa. Mēs pašlaik pieredzam ļoti tādu trauslu un dalītu atveseļošanos. Komisija ir izskatījusi šo situāciju, darījusi to ļoti rūpīgi un ir mm, veidojusi politiku saskaņā ar secinājumiem. Ir jāsaglabā un jāstiprina šī atveseļošanās. Ir jāvēršās pret eh, pašreizējo šķelšanos, taču to mēs nevarēsim darīt, nevēršoties pret eh, trūkumiem, ko ir radījusi ekonomiskās un monetārās savienības krīze. Ir jāstiprina ekonomiskā un monetārā pārvaldība Eiropas monetārajā savienībā. Tieši šeit parādās sarežģījumi un iespējams, ka ne visi ir atzinuši pareizās prioritātes. Mums ekonomiskā izaugsme ir galvenā prioritāte. Visas politikas pašreizējā posmā ir pielāgota šī mērķa sasniegšanai. Ir jāstiprina izaugsme, ir jānodrošina, lai izaugsme būtu spēcīgāka, bet tam ir vajadzīgs, vajadzīga liela finansiālā stabilitāte, un tieši tāpēc arī ir vajadzīga finansiālā konsolidācija. Nākamo mēnešu laikā finansiālā konsolidācija būs darba kārtībā, jo mums ir jārīkojas konsekventi un jā, jādomā par ciklisko intervenciju, ko ir ieviesošas dalībvalstis, lai vērstos pret recesiju, kādu pieredzējām iepriekšējos gados. Ir vajadzīga gudra konsolidācija, kas negrautu pieprasījumu ekonomikā. Ir vajadzīga gudra konsolidācija, kas arī saglabātu Eiropas ekonomikas integritāti kopumā. Mums ir jāmācās no kļūdām. To mēs nevarēsim panākt ar eiro stabilizāciju. Es, protams, varētu izm izvēlēties šeit uh, spēcīgākus izteicienus, taču mums ir vajadzīgs stabils eiro stabilai monetārai savienībai. Un, lai to darītu, mums ir jāstiprina ekonomikas, ekono, eh, Eiropas ekonomiskā gāja, un proti te ir runa par ekonomikas koordināciju Eiropas līmenī. Gribētu šo, šeit uzdot eh, retorisku jautājumu, vai šīs eh, Eiropas ekonomiskās daļas stiprināšana izdosies, ja mēs koordinēsim algu attīstību Eiropas Savienībā. Uzdodot šo jautājumu, Un uh, iekļaujot šeit vairākus ieteikumus izaugsmes pārskatā, mēs nevēlamies samazināt sociālā dialoga nozīmi. Mēs uh, slavējam tās valstis, kurās ir iedibinātas spēcīgas sociālās partnerības tradīcijas. Mēs redzam, ka šajās valstīs ir mazāk uh, cilvēku resursu zudumu. Arī bezdarbs šajās valstīs ir bijis zemākā līmenī. Tieši tāpēc mēs iesakām sociālā dialoga stiprināšana tajās valstīs, kas ir cietušas vairāk. Uz krīzi ir jārēģē ar lielāku elastīgumu, ir jāskatās uz tādām valstīm kā Vācija, Nīderlanda un Austrija, ir jāstiprina sociālā dialoga nozīme arī Eiropas līmenī, ir jāatcerās par makroekonomiskajiem mērķiem, kāda ir mūsu sociālajiem partneriem, un eh, trīs pusējais sociālais fórums martā ir paredzēts eh, dialogu stiprināšanai ar sociālajiem partneriem. Vēršos ļoti kategoriski pret eh, domu, ka Eiropas komisija rīkojas tāpat kā agrāk. Iepriekšējā gada laikā Eiropas komisija ir ieviesusi ļoti daudz kvalitatīvi jaunu iniciatīvu. Mēs eh, strādājam pie finanšu regulācijas darba kārtības. Barniekunga darbs nebūtu jāvērtē pārāk zēmu. Uh, ir jādomā par jaunu rūpniecības politikas līmeni Eiropā. Te ir runa par konkurētspējas veicināšanu un par darba vietu ilgtspējas nodrošināšanu visā Eiropas Savienībā. Mēs esam ieviesuši arī novatorisku pieju investīciju veicināšanā un finansējuma avotu rašanā Mēs esam strādājuši pie novatoriskiem finanšu instrumentiem, un pirmais piemērs būs atbalsts novatoriskiem enerģijas tīkliem Eiropā. Tie ir absolūti nepieciešami, lai veidotu enerģijas tirgus. Ir vajadzīga arī infrastruktūra šiem tīkliem. Esam uzsākuši arī mikrofinansēšanas rīku. Esmu ļoti pateicīgs eh, parlamentam un padomē par vienošanos, kas tika panākta pagājuši gadu, un uh, pagājuši nedēļ es uh, biju klāt Nīderlandē, tad, kad tika atklāts pirmais šāds mikrofinansēšanas instruments ar Eiropas Savienības palīdzību. Ar uh, šādu instrumentu palīdzību mēs varam ļaut cilvēkiem um, atvērt uzņēmumus, sievietēm pēc bērnu kopšanas atvinājuma atgriezties darba tirgū. Tāpat arī mēs varam palīdzēt tādiem cilvēkiem, kas ir agrāk bijuši darba tirgū un tagad pēc 50 vai pat 60 gadu vecuma sasniegšanas vēlas sākt ko jaunu. Mēs esam sprieduši par eh, nodarbinātības politiku un mm, pagājuša nedēļa Ungārijas prezidentūras vadībā samitā mēs runājām par mērķu sasniegšanu un arī par uzsvaru likšanu uz vis sarežģītākajām cilvēku kategorijām un tīpaši par jauniešiem. Ir jāatcerās par daudzveidīgumu. Dažās dalībvalstīs jauniešu bezdarbs ir zemā līmenī, bet, diemžēl, vidējā rādītāja Eiropā ir ļoti augsti, Un dažās valstīs, Spānijā un arī Baltijas valstīs, šis līmenis ir patiešām traģisks. Valdībām par to ir ziņots, ir runa par ļoti komplicētām sistēmām, par izglītību, par nodarbinātības aģentūru iesaistīšanu un arī par citiem pasākumiem. Taču, protams, jaunieši nav vienīgā e, problemātiskā grupa. Ir jādomā arī par citām darbinieku kategorijām, un tieši tāpēc 2012. gads ir pasludināts par aktīvo vecumdienu gadu. Ja runa par nodarbinātības vadlīnijām, tad tās, manuprāt, vēl ar vien ir viena no galvenajām prioritātēm un sniedz ļoti saturiskas vadlīnijas. 148. līguma pantā ir runa par parlamenta kompetenci, un nodarbinātības vadlīnijas ir jāvirz uz priekšu. Mēs vēlamies turpināt šo darbu līdz pat 2014. gadam. Līdz ar to šīs vadlīnijas saglabājas, tās neaizstāja nekādi igada pārskati. Ir jāatcerās, ka igada izaugsmes pārskats tiek veidots katru gadu, taču vadlīnijas attiecas uz ilgāku laika periodu. Šie pārskatīšanas pasākumi ir ļoti nozīmīgi, un Eiropas komisija uzskata, ka 2020. gada stratēģija ir ļoti būtiska. Eiropas parlaments tiks iesaistīts diskusijās, sadarbība būs daudzveidīga. Es vēlētos šeit atgādināt arī par daudzgada finanšu plānu, par sarunām par Eiropas Savienības budžetu, kuros vajadzētu atainot 2020. gada prioritātes. Mēs turpināsim informēt Eiropas parlamentu par Nacionālo reformu programmu sagatavošanu, kā arī par rekomendācijām, kas tiek izdotas katrai dalībvalstī. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs esam nobežījušies par 2020. gada stratēģijas sākumu. Mēs šeit atceramies par Lisabonas stratēģiju, tā ir tāda kā ēna, kas uz mums gulstas, ir jāatcerās, ka ir vajadzīga fokusētāka mērķu sistēma, tāpat arī ir jādomā par šo mērķu īstenošanu, lai 2020. gada stratēģija izdotos. Es domāju, ka komisija varēs nodrošināt, lai šīs iniciatīvas darbotos. Mēs esam ieviesuši un plānojam dažādus noteikumus, un mēs mēģināsim nodrošināt, lai ekonomiskajā politikā šie mērķi tiktu ņemti vērā ekonomiskā pārvaldība, vienotais tirgus, kohēzijas politika. Neviens no šiem mēķiem nedrīkst ciest. Mums ir jānodrošina stabila attīstība. Ir jānodrošina, lai visas 27 dalībvalstis tiktu iesaistītas. Komisija, protams, ir pret divu ātrumu Eiropas jēdzienu. Ir vajadzīga tāda atvesaļošanās, kas nerastu politisku šķelšanos tuvākajā laikā. Liels paldies komisāra kungām. Tagad došu vārdu Martonī kungām. Lūdzu, viņš noslēgs diskusijas. Mikro, please. First and foremost, I would like to thank. Vispirms es vēlētos pateikties jums par ļoti konstruktīvajām un noturīgajām diskusijām. Uh, Es vēlētos īpaši pateikties Beres skundzei par lieliski sagatavoto ziņojumu un par ļoti svarīgajiem komentāriem un kritiku, kur viņa izteikta. Varbūt, ka mums ir citāda izpratne par realitāti, kā teica Hubners kundze, Varbūt mums ir dažādi uzskati arī par to, kā jāizkļūst no krīzes un kā jāveicina izaugsme, bet es domāju, ka mēs visi esam viens priecas vienā. Proti, neviens nav ieinteresēts tādā izaugsmē, kas būtu bez darba vietām. Un mēs visi cenšamies panākt līdzsvaru starp fiskālo konsolidāciju, izaugsmi un darba vietu radīšanu. Tik tiešām fiskālā disciplīna un nodarbinātības rādītāju uzlabošana būtu jācenšas īstenot. Runājot par ekonomiskajiem jautājumiem, mēs tagad apzināmies, ka mums ir visaptveroša pieeja, visaptveroša pakotne, kā mēs mēdzam teikt, un vairāk no tiem elementiem, kurus pieminēja pirms brīža komisārs Andor kungs, ir ļoti nozīmīgi, un no prezidentūras puses es varu uzsvērt, ka mums ir jādomā par diviem elementiem, kas ir iekļaut šajā pakotnē. Vispirms jau Eiropas semestra īstenošanu un piemērošanu. Pirmo reizi tam būs milzīgi ieteikumi uz turpmāko notikumu attīstību kas ietekmēs visu Eiropas integrācijas procesu. Divas lietas. Vispirms, mūsu rīcībā ir ļoti maz laika, un visiem noteikti būtu jāievēro termiņi. Un otrkārt, mums ir jācenšas sasniegt mērķus un jādara viss iespējamais, lai termiņi tiktu izpildīti. jo īpaši no dalībvalstu puses. Gan nodarbinātības jomā, gan inovācija jomā, gan arī, protams, enerģētikas jomā. Par enerģētiku runājot, vēlos pieminēt, ka 4. februārī notika ļoti nozīmīga padomas organizēta sanāksme. Daudzos punktos tas bija milzīgs solis uz priekšu, domājot par integrētu enerģētikas tirgus izveidi, par energoefektivitāti un domājot arī par ārējiem aspektiem kopējā enerģētikas politikā, tika pieņemti ļoti nozīmīgi lēmumi. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, vēlos pieminēt cīņu pret nabadzību un centienus vērsties pret sociālo atstumtību Es apsveicu rezolūciju, kuru parlaments pieņēmis par Romu integrāciju. Vēlos izteikt īpašu paldies um, kolēģiem, kas uh, spēlēja ļoti svarīgu lomu sagatavojot šo ziņojumu un sagatavojot šo ļoti nozīmīgo rezolūciju. Tas noteikti būs ļoti svarīgi mums, kad mēs strādāsim pie Eiropas ietver stratēģijas izveidošanas Roma integrācijai. Vēl viens elements, kuram mēs vēlētos pievērst īpašu uzmanību, ir seši likumdošanas dokumenti. Vēlos teikt Gulārs kundzei, ka mēs ne tikai vēlamies ieklausīties parlamenta teiktajā, bet mēs vēlamies un mums ir jāpanāk vienošanās ar Eiropas parlamentu par koordinētu likumdošanas procesu. Mums ir jādara viss iespējamais, lai šis process tiktu pātrināts un lai to varētu veiksmīgi pabeigt līdz Ungārijas prezidentūras beigām. Nevēlos detalizētāk apspriest citus elementus, kas ir iekļauts šajā visaptvarošajā pakotnē. Vēlos uzsvērt vēl vienu lietu. Padoma vēlas pilnībā ievērot kopienas metodu. Mums nav nekādu iebildumu un atkāpju šajā jomā. Kā jau esam teikuši vairāk kārt iepriekš, Lisabonas līgums ir izmainījis ļoti daudz ko. Ir vērojams pārmaiņas kompetenci pārdalē, mēs visu to lieliski apzināmies, bet Lisabonas līgums neizmainoja Eiropas Savienības konstrukcijas kodolu. Un tā ir kopienas metode. Mēs strikti pieturēsimies pie tās, un mums, protams, vienmēr ir jāievēro līgumā teiktais. Bet, ja mēs rūpīgi iepazīstamies ar 4. februāra padomas secinājumiem, tad ir skaidrs, ka pilnīgi visam ir jābūt saskaņotam ar līgumu. Mans pēdējais komentārs būs pavisam īss par līdzekļiem. Kā jau tika norādīts, piemēram, Lēna Eikas kundze pieminēja, ka politikas īstenošanai ir nepieciešama līdzekļa, nepieciešama nauda. Mēs pilnībā tam piekrītam, un mēs lieliski apzināmies, ka ir viedokļa atšķirība šajā jomā. Tātad ir dažāds pieejas dalībvalstīm, un šobrīd vēlos uzsvērt sekojošo no prezidentūras puses. Mēs eh, sirsnīgi iesakām vispirms vienoties par saturu, par jautājumiem pēc būtības, un pēc tam runāsim par skaitļiem, resursiem, līdzekļiem. Mums ir ļoti vērtīgs debats par um, enerģetikas politiku un citām politikām. Tās vispirms ir jāpabeidz, un nevajadzētu iejaukt ratus, um, pirms zirga. Tātad mums ir jādomā par to, kas ir jāizdara vispirms. Vispirms jāorganizē šīs debatas un tad jārunā par resursiem. Vēlreiz vēlos pateikties visiem Eiropas parlamenta deputātiem. Lielas paldies! Gudētie kolēģi! Šī kopīgās debats ir noslēgtas. Esam saņēmuši arī rezolūcijas priekšlikums par šo 2020 stratēģijas projektu un arī rezolūcijas projekts par dalību valstu politiku nodarbinātības jomā. Balsojums notiks par šo rītdien 12. par šīm jautājumiem, par kuriem diskutējām. Odī kungam ir procedūras jautājums. Reglamenta jautājums, eh, Odīkungs. Godētā priekšsēdētājs kungs, jā, ministra kungs jau ļoti pamatot arī atsaucās uz līguma ievērošanu. Viņš uzsvēra, ka 4. februārī notika Eiropa padomes sanāksmes. Gribētu, kā tiek piemērot 15. pants attiecībā uz šo līgumu par Eiropas Savienību, kad padomes prezidents ieradīsies šeit parlamentā un, un runās par šo samitu, jo šķiet, ka viņš neierodas šajā uh, sesijā. Jā, mēs pieņemam zināšanai jūs sacīto, Odīkungs, liels paldies, sek priekšsēdētāji.